Vakardienas plenāra sēdes protokols ir pieejams, vai jums ir kādi komentāri? Šķiet, ka nē. Tad varam uzskatīt, ka protokols ir pieņemts.